pa, Eiropas Savienības parlamenta deputāta amatu. No Polijas institūcijām eh, saņēmu iesniegumu saskaņā ar reglamenta 6. panta 2. daļu par šī Manska kunga imunitātes atcelšanu, ko nosūtu juridiskai komisijai. MD eh, grupa eh,